diskusiju, vakardienas sanāksmes protokolu un pieņemt eh, tekstus. Eh, var, ar tiem var iepazīties, tātad tie ir pieejami, vai ir iebildumi? Nē, ar to uzskatīt.